Tagad ir debatas par septiņiem rezolūcijas projektu pietiekamiem par Azerbaidžanu par vārdu izteiksmes brīvību. Vispirms vārds uh, autoram, provēras kungam uz divām minūtēm, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ir uh, ļoti būtisks uh, Eiropas partnerības projekts, kurā sadarbos kopā sešas valstis - Baltkrievija, Armēnija, Gruzija un citas. Tādējādi attiecības ar Eiropas Savienību un šīm valstīm ir uzlabojušās. Vienlaikus šeit var vērot uh, šī reģiona demokrātisko un ekonomisko attīstību. Kaut arī, protams, detaļas atsevišķi jautājuma katrā valstī ir atšķirīgas. Tā ir politiskā stratēģija. Es nedomāju, ka tas būtu kāds īpašs steidzamības jautājums. Šeit bija divi eh, internetu dienas grāmatu rakstītāji, kuri nonāca tiesas priekšā, ka tika apsūdzēti, bet vienlaikus ir arī ļoti traģiskas situācijas. 57, uzbrukums 57 personām, kuras bija sapulcējušās, lai atbalstītu prezidentu kandidātu Filipīnu salās vispolitiskās grupas arī mūsu ir eh, par rezolūcijas projektu par Azerbaidžānu, kas runā skaidru valodu bet eh, šeit varbūt nav īsti atbilstība partnerības nolīgumam. Esmu pārliecināts, ka tāds eh, stingrs tonis, kāds šodien ir eh, rezolūcijā, novedīs ne tikai pie tā, ka Baku valdība vairs nebūs atklāta attiecībās ar Eiropas Savienību. Tas var ļoti kontraproduktīvi ietekmi atstāt arī attiecībās cilvēkiem. Šajā rezolūcijā tā varētu novest pie tā, ka apžēlošana kļūtu ar vienu Eh, sarežģītāka. Es gribētu atgādināt to, ko mēs šodien lēmām plenārsēdē. Mēs teicām, ka nebūs rezolūcija par Aminatu Haidaru lietu, jo mēs negribam šīs diplomātiskās attiecības apdraudēt. Es domāju, ka tas ir pretrunīgi, jo vienlaikus ir eh, paredzēts pieņemt divas rezolūcijas par Balkrieviju un Azerbaidžānu, par to būs balsojums. Tas ir ārkārtīgi atšķirīgas situācijas, kaut arī šīs abas valstis eh, pieder pie viena tā paša partnerības procesa. Paldies, Pravēras kungs! Nākamā arī autora vārdā Geringer de Edinburgas kundze lūdzu. E, paldies priekšsēdētāji. 11. E, novembrī e, Eiropa atzīmēja Pirmā pasaules kāra beigas un Azerbaidžānā žurnālistam tika piespriests vai, vairāk gadu cietumsots, jo viņš nosodīja valstī korupciju un viņš tika apsūdzēts par terorismu un huligānismu. Azerbaidžāna saskaņā ar Freedom House ziņojumu ir, uh, uh, ir valsts ar relatīvu brīvību, kurā tiek apspiesta runas brīvība tiek saņemta satraucoša in, informācija par ekonomisko situāciju. Šīs būt, šī būtu atsacīšanās no Azerbaidžānas varas iestāžu puses autor, izsniegta uh, akreditācijas ārvalstu žurnālistiem, un mums uh, būtu jāpārskata mūsu kaimiņa attiecība politika. Es gribētu aicināt savas politikās grupas vārdu atbrīvot žurnālistus. Paldies! Tagad arī uh, kā autore uzstāsies kolēģe Šāke. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Azerbaidžāna ir noslēgus vairākus partnerības un sadarbības līgumus ar Eiropas Savienību, un šie līgumi ir ne tikai par tirzniecību. Azerbaidžāna ir apņēmusies iestā, ievērot cilvēku tiesības un attīstīt demokrātiju un tiesisku valstiskumu, bet šobrīd mēs redzam pretējo. Šodien mēs runājam par gadījumu ar Emīnu Millī un Adnanu Hadžizade. Uh, kuri tika apcietināti. Un šis gadījums ir daudz plašāks nekā vienkārši atgadījums ar diviem blogeriem. Mēs pat nezinām, kāpēc šie cilvēki ir ielikti cietumā, jo uh, to tiesas process izskatās safabricēts un nekādā gadījumā neatbilst startautiskajām tiesību normām. Ja valsts valdība ir apņēmusies ievērot demokrātiju un cilvēktiesības, tad, uh, un neievēro to, tad Eiropas Savienība nevar paļauties uz Azerbaidžānu arī tirzniecības sakaros. Un Azerbaidžānai ir pirmkārt, ja tā vēlas uzlabot savu slavu starptautiskajā sabiedrībā, tai ir jāsāk respektēt savi pilsoņi, un vakar mēs šeit piešķīrām Saharova balvu, un uh, Kovaļova kungs teica ļoti interesantu runu, kurā viņš uzsvēra, ka bailes var pārvarēt tikai apziņas brīvību vai ar domas brīvības palīdzību. Un šajā gadījumā divi cilvēki Azerbaidžānā nostājās opozīcijā Azerbaidžānas valdībai Un mums ir jāpārskata visas nozares, kurā mums ir sadarbības nolīguma ar Azerbaidžānu. Paldies, kolēģe Šāke. Lunačekas kundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Iepriekšējās ja runātājas jau aprakstīja šo rezolūciju konkrētāk Un runa ir par šī gada atgadījumu jūlijā, kurā divi blogeri tika arestēti un iepriekš viņiem uzbruka restorānā, tad viņi aizgāja uz policiju, lai um, sniegtu ziņojumu un, un tur viņus arestēja. Saskaņā ar Amnesty International šis arests ir pilnīgi nepamatots. Nav bijusi iespēja iepazīties ar video, kas tika uzņemts restorānā un kur ļoti labi var redzēt, kurš kuram uzbruka, proti uzbruka šiem diviem blogeriem, un ir pilnīgi skaidrs, ka Vis, eh, visa šī, gan šīs uzbrukums, gan arests nekādā gadījumā neatbilst uh, tiesiskajiem principiem. Man ir prieks, ka mums ir izdevies sagatavot rezolūciju, ko atbalsta gandrīz visas politiskās grupas. Žēl, ka Provēras kunga politiskā grupa neatbalsta mūsu kopējo nostāju. Uh, un gaidīt vienkārši to, ka viss tiks atrisināts diplomātiskā ceļā, tas varbūt nav īsti pareizi, jo parlaments, Eiropas parlamentam ir skaidri jāpasaka Azerbaidžāns parlamentam, kā tas vērtē notikušo un ir nepieciešams, lai mēs aizstāvētu apziņas brīvību jebkurā pasaules daļā. Un arī Prezidents Alijevs pats vairāk kārt ir runājis par to, ka cilvēku, un tā skaitā žurnālistu tiesības ir jāievēro, jāizstāv, un es ceru, ka nākotnē sadarbības uh, nolīguma ar Azerbaidžānu tiks pārskatīti. Paldies, Higins kungs lūdzu. Micro, the... no. yes, on, yeah. the... Uh, es, es apsveicu to uzmanību, kāds tiek pievērsta cilvēktiesību pārkāpumiem Azerbaidžānā. Nav brīvības eh, mēdījiem, dočiem žurnālisti tiek ieslodzīti cietumā, pieklauti pat nogalināti. Mums ir jāuzdod jautājums, kāpēc Alijev režīms ir ievies šādas represijas. Un iemesls ir mēģināt eh, piesekt ārkārtīgi lielo korupciju, kur pastāv šai valstī. Valdošā elite ir kļūsi Eh, pasakaini bagāti, tīpaši pateicoties eh, naftas rūpniecībai. Savukārt 90% eh, Azerbaidžānas iedzīvotāji dzīvo nabadzībā un nesaņem nekādu labumu no savas valdības Eh, no savas valsts bagātības. Savukārt daudzracionālās, eh, savi multiracionāli uzņēmumi eh, rīkojas ļoti liekulīgi, to dara visu, lai atvieglot savu biznesu un korporācijas gūst ārkārtīgi lielu, lielu peļņu no dabas resursu eksploatācijas un arī no Azerbaidžānas tautas eksploatācijas rietumvaldībā būtu jāsdod jautājumu, kāpēc? Eh, kāpēc nekas netiek darīts, lai eh, nafta tiktu izmantota, lai varētu mainīt cilvēku dzīves un nevis tikai gūto peļņu. Un kāpēc netiek, netiek uzsvērts tiesības Azerbaidžāns tautai eh, paust savu viedokli? To varētu eh, šeit jāpiemina arī Dānijas eh, policijas rīcība Kopenhāgenā, kur tūkstošiem protest, eh, protestētāju tiek apcietināti, mierīgi protestētāji, kur tika atstāti augstumā, arestēti. Savukārt policija to uzskata vienkārši par preventīviem arestiem. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, kolēģi Higins! Vēl viens autors, kolēģe Legutko, lūdzu. Kolēģis Legutko. Kolēģi Azerbaidžānā. Ja jūs kritizējat valdību, pat smalkjūtīgā veidā, Nu, jau divi cilvēki ir cietumā ar ilgiem cietumsodiem. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, to, ka valstī nav laba tiesu sistēma un uh, tā netiek uzlabot, un ka tā ir totalitāra sistēma, kurā e, kurā turpina izplesties, tie, kuri ir e, pret šo sistēmu, tiek apspiesti. Ko tad mēs varam darīt šajā sakarā? Mums vajadzētu iejaukties konkrētos gadījumos, kad notiek netaisnības un nelikumības, kā tas notiek šobrīd. Un dažkārt tas ir ļoti efektīvi. Katrā ziņā ir daudz grūtāk izraisīt institucionālas pārmaiņas, un mūsu pūliņi pagaidām šajā sakarā nav vainagojušies panākumiem. Arī jānorāda, ka mums ir reizēm brīžam ļoti lielā. Mēs tā sapratni izturamies pret atsevišķiem tirāniem, un uh, Eh, ne ar tādu pašu par citiem. Šodien eh, memoriāla pārstāvi runāja mūsu parlamentā par līdzīgiem gadījumiem. Kā, kur tad ir problēma? Eh, lai atbrīvotos no autoritāras sistēmas, process var būt ļoti grūts un sarežģīts. Tas ir sāpīgs process, un tas aizņem vairākus gadus. man ir jānonāk pie pesimistiska secinājuma, bet tomēr es domāju, ka mums ir jāturpina pielikt pūliņus un, un jāturpina izdarīt spiediens. Paldies! Paldies, kolēģi Legutko un kolēģis Kelams, lūdzu! Paldies, priekšēdētāji! Šī gada sākumā Eiropas Savienība uh, iz, izstrādāja paziņojumu par mēdīju brīvību Azerbaidžānā un tiekoties ar Azerbaidžānas parlamentāriešiem un aprakstot Eiropas saimnības viedokli, mēs neesam tomēr saņēmuši reakciju vai tādu pretēju nu, repliku. Uh, Un tagad šis gadījums 2009. gadā Tautas partijas politiskā grupa, un es domāju, jūs man piekritīsiet, visvairāk ir noraizējusies par mēdīju brīvības ierobežojumiem Azerbaidžānā, kur regulāri tiek apdraudēti un vajāti opozīcijas žurnālisti. Žurnālisti tiek ielikti cietumā, un tas attiecās arī uz šiem diviem blogeriem. Otrā problēma ir lēmums, ko ir pieņēmusi Azerbaidžānas valdība, proti atslēgt uh, vai neļaut vairs izmantot FM frekvences, uh, lai nevarētu klausīties raidījumus no citām valstīm. Un rezolūcijas septītajā punktā. Rezolūcijā mēs pasakām, ka ne tikai nožēlojam to, kas notiek, bet aicinām um, atsaukt šo lēmumu un ļaut uh, uztvērt FM frekvences, jo, kā teica Sergejs Kovaļovs, pilsoniskā sabiedrība ir jāizstāv, un tas pilnībā attiecās arī uz Azerbaidžānu. Paldies, kolēģi Kelam! Tagad politisko grupu pārstāvji Andrikienes kundze lūdzu vienu minūtu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšādātā kungs. Azerbaidžāna ir nozīmīgs Eiropas Savienības partneris, un tā, tā ir liela nozīme Eiropas energoapgādes nodrošināšanā, bet tomēr nafta un gāze nav viss. Azerbaidžāna ir apņēmusies attīstīt plurālistisku sabiedrību, tā kā tas ir noteikts vairākos sadarbības nolīgumos ar Eiropas Savienību. Un mums ir uh, pamats priecāties par visu, visiem tiem pareizajiem soļiem, ko ir uh, paveicis Alieva kungs līdz 2007. gadam, bet situācija mediju brīvības ziņā pasliktinās ar vienu. Un blog, piemērs ar blogeriem ir tikai viens no piemēriem. Cita lieta ir BBC radioraidījumi un citi. Cilvēkiem ir jābūt tiesībām runāt brīvi, pat tad, ja viņi vēlētos kritizēt valdību, jo tas ir viens no pamata principiem demokrātiskā valstī. Un Azerbaidžānā runātājai tiek izslēgts mikrofons. Paldies! Tagad lūdzu Blinkevičūtes kundze. Nu, paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Izteiksmes brīvība ir e, pamat e, tiesības un demokrātijas brīvības. Azerbaidžāna ir ratificējusi cilvēktiesību konvenciju un uzņēmusies saistības respektēt šīs tiesības. Un ir cilvēkiem jādod tiesības paust viedoklī. Azerbaidžāna ir uzņēmusies saistības nepārkāpt cilvēku tiesības un uh, piemērot šos principus savā valstī. Šeit ir runa par austruma eh, attiecību eh, partnerību. Pēdējā laikā cilvēktiesība eh, situācija Azerbaidžanā tiek apdraudēta, tiek izmantota vardarbība pret žurnālistiem, un es gribētu aicināt Azerbaidžanu ņemt vērā Eiropas parlamenta rekomendācijas un uzlabot aizsardzības sistēmu. Paldies, Brekamičotas kundze. Nākamais runātājs uh, Eiropas kristievu un reformistu vārdā kolēģis Černiecka kungs. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vēlreiz jānorāda, ka Azerbaidžāna ir mūsu darba kārtībā. Es gribu atgādināt, ka iepriekšējā sasaukumā mēs pieņēmām trīs rezolūcijas par Azerbaidžānu, vienu no tām par mēdīju brīvību Tāpat arī mēs runājam par Dienvidu Kaukāzu, ieskaitot Azerbaidžānu. Mēs esam interesēti šajā valstī un mēs vēlam tai visu to labāko, tāpēc mm, arī jānorāda, ka tā ir valsts, kur meklē savu ceļu un pakāpeniski tā tuvojas soli pa solim rietumu pasaulē. Un attālinās no austrumiem. Tas ir jānovērtē. Un es domāju, ka mēs ar pozitīvu ieinteresētību raugāmies uz šo valstu un tās, un tās valdību. Tomēr mūsu labā garība vien Eh, nevar eh, ļaut mums izvairīties eh, no, no runām par lietām, kuras ir jārunā. Šeit pieminot tagad gadījumu, kādi ir ieslodzīti divi blogu autori par savu viedokļu paušanu, ir, ir ir no, nozīmīgs eh, pārkāpums šajā cilvēktiesībā šajā valstī, un mums ir jāmēģina atbalstīt visi, kuri mēģina tuvoties rietumu pasaulē, bet eh, sniedzot šo atbalstu, mums ir jāizdara arī spiediens uz eh, svarīgajām vērtībām, tādām kā izteiksmes brīvība, mēdīja brīvība, kas ir pamata Eh, pamatvērtību eh, skaitā. Es saprotu, ka Azerbaidžāna ir sarežģītā situācijā, jo eh, Krievija mēģina veidot savu ekonomiskās un politiskās ietekmes, ietekmes sfēru, bet atbalstos Azerbaidžānas lēmējiestādes mums jānorāda, ka tās nerīkojas pareizi. Paldies, nākamais runātājs Paškas kungs, FD politiskās grupas vārdā uz divām minūtēm, lūdzu vážené kolegyne kolegovia priekšsēdētāj preto je správne že európska e, izteiksmes brīvība ir ļoti svarīgs aspekts. Eiropas Savienība ir uzraudzījusi visas aktivitātes, kas bija vērt, vērstas uz to, lai kaut kādā veidā kritizētu valdības. Tāpēc es gribētu paust savas bāžas pār iemesliem un sekām eh, jauniešu vajāšanā, kuri eh, atļāvās parādīt, kādas problēmas eh, ir sastopamas valstīm. Mums ir jāapzinās, jāapzinās šie nelabvēlīgie signāli no Azerbaidžānas un arī jāapzinās e, politiskā situācija. Taču es neesmu saskārusies ar Eiropas parlamenta kritiku attiecībā pret Filipīnām, kur ir nogalināti 57 e, politiskie oponenti. Arī tas ir nozīmīgi politiskajā Eh, politiskajā pasaulē. Paldies, Paškas kungs, eh, kolēģis Manders Teps, eh, pie politiskām grupām nepiedarošo vārdā. Um, viņš nav klāt, un tad vēl es dodu tagad vārdu nākamajam kolēģim Posēlta kungam uz divām minūtēm. Posēlta kungs. 79. gadā es biju kā uh, darbinieks uh, Otto von Habsburga fondā, un šis, uh, um, tur bija runa par to, ka mēs uh, runājam par to, ka par cilvēktiesībām un kā runāt par to ceturtdienu pēcpusdienu eh, šeit parlamentā. Kolēģim Šulcam un dažiem citiem man ir sakāms, proti, ka vajadzētu turpināt attīstīt šo cilvēktiesību tradīciju, to aizstāvēt. Mēs esam lepni ar to, tādēļ esmu šokēts par to, ka kolēģis Pravēra, atsaucoties uz Šulca kungu, un viņš to nav pelnījis, izteicās tā, ka par šo jautājumu nevar runāt, proti Azerbaidžānas režīma draudi pret Azerbaidžānas uh, pilsonietiesību cienītājiem, ka uh, šeit, uh, ka par to nevajadzētu runāt, un, bet šodien mēs runājam arī par cilvēktiesību balvu. Es ļoti labi atceros, ka ja mēs šeit runājam par Andreju Saharovu vai Vitālu Landsbergu vai citiem cilvēktiesību aizstāvjiem, ka vienmēr tiek teica, nevajag par to runāt, mēs to visu nokārtosim diplomātiski, tad mēs kaitēsim tam visam. Šodien mēs zinām, ka tieši šiem cilvēkiem bija ļoti būtiski tas, ka parlaments eh, ļoti skaidri pauda savu viedokli. Tādēļ, cienījamais Šūdzu kungs, mīļie kolēģi, turpināsim ceturtdien pēcpusdienās runāt neatkarīgi neatkarīgi un apzinīgi. Tam nav nekāda saistība ar atsevišķu partiju politiku. Pagājušajā sanāksmē kolēģi teica, jā, tad mums būs uh, eh, tikšanos ar Ķīnu, mēs jau nevaram runāt tādēļ atklāt par Ķīnu. Šodien atklāt tā būs kāda cita tēma, Rietuma Sahāra, varbūt, ka uh, kaut kur daļai tas arī ir pamatoti, bet man patiešām ir bažas par uh, to darbu, kuru mēs iegūtām cilvēktiesību aizsardzībā. Kolēģi, tieši Azerbaidžāna, tas parāda, cik atšķirīga šī nostāja. Šī valsts bija padomu kolonija, šeit veidoja tādu monokultūru, to sagrāva un pakļāva brutālam režīmam. Šodien šī valsts iet eh, solīt pa solītim uz demokrātisko ceļu. Eh, kā Eiropas padomes dalībniece šī valsts eh, jau spēr solis priekš, mums vajadzētu palīdzēt tai to izdarīt. Paldies, kolēģi, posēlt. Nākamais uz vienu minūti kolēģis Prēdas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties tam, ko teica kolēģi, bet mums vajadzētu parūpēties par to, kā Azerbaidžānā tiek saglabāta vārdu izteiksmes iespēja un apvainojumi pret šiem diviem jauniešiem. Apsūdzības tās ir jāceļ, jo tās balstās uz uh, viltotiem pierādījumiem, kā tas tika jau pieminēts. Es domāju, ka tam vajadzētu notikt ātri, jo situācija preses brīva šajā valstī ir pasliktinājusies. To parāda arī pēdējie ziņojumi no Eiropas padomes un no EDSO. Es domāju, ka ir svarīgi, ka valdība Azerbaidžānā dara visu preses brīvības vārdā. Viņam vajadzētu pieturēties pie tām saistībām, ko nosaka austrumu partnerības politika. Es personīgi gribu teikt, ka esmu šokēts, kā mēs šodien rīkojāmies ar Haiders kundzi, vai jau vairāk ņemot vērā to, ka viņas cilvēciskās tieša, ciešanas tās ir jāpārtrauc labi sadarboties Marokas un Spānijas iestādēm. Es domāju, ka mūsu rezolūcija neko sliktu nepanāktu, bet tieši otrādi kaut ko labu. Paldies! Kolīgi Prīdā! Paldies Prēdes kungam! Tagad turpināsim ar brīvā mikrofona procedūru un tagad eh, viena minūte Cvīfkas kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos citēt uh, Azerbaidžānas konstitūcijas 47. pantu. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību un uh, domas brīvību. Šie ir pilnīgi tukši vārdi, jo konstitūcija netiek ievērota. Piecus gadus piedalījos delegācijā eh, sadarbībai starp Eiropas Savienību un Dienvidu Kaukāzu. Esmu apmeklējis Azerbaidžānu mūsu kopējās parlamentārās sesijas laikā. Ir tādi žurnālisti, kas tiek likti cietumā, viņu apsūdzības ir pilnībā aizdomātas. Žurnālisti nesaņem nekādu medicīnisku palīdzību, kad viņi saslimst. E, ir arī nāvis gadījumi žurnālistu vidū, jo žurnālistiem netiek piedāvāta ārsta palīdzība. Uh, Esmu apmeklējis cietumus Azerbaidžānā. Standarti ir ļoti slikti, tie nemaz nav salīdzināmi ar Eiropas standartiem. Tāpēc es domāju, mums vajadzētu turpināt atgādināt, ka Azerbaidžānai ir jāievēro sava konstitūcija. Lielas paldies Cifkas kungam, neviens vairāk nevēlas izteikties, un tāpēc eh, došu vārdu komisāram Sametskim. Priekšsādātāji kungs godātie deputāti. Azerbaidžāna kavals ir ārkārtīgi svarīga e- Eiropas Savienībai, jo tā ražo enerģiju. Turklāt tā var dot būtiski ieguldījumu stabilitātes veidošanā Dienvidu Kaukāza reģionā. Azerbaidžāna ir viena no sešām partneru valstīm austrumu partnerības ietvaros Un mēs lielu nozīmi un respektu veltam tieši kopīgajām vērtībām, kas mums ar šo valsti, kas mums ar šo valsti vieno. Partnerības un sadarbības nolīgums ir noslēgts uz desmit gadiem, un tomēr Azerbaidžāna ir paudusi interesi par ciešāku attiecību, attiecību veidošanu ar Eiropas Savienību, noslēdzot arī asociācijas nolīgumu, tādējādi aizstājot iepriekšējo. Saskaņā ar septembra lēmumu, ko pieņēma Eiropas Savienības ārlietu ministri, tiek uzsākta sagatavošanās šādu līgumu slēgšanai ar vairākām Dienvidkaukās valstīm. Sarunas par, eh, par, šīm, eh, par šiem nolīgumiem sākas. Tās ir sākušās Azerbaidžāna saskaņā ar padomas lēmumu. Sarunu sākums ar visiem, visām Dienvidkaukās valstīm. Uh, tiks īstenots ar priekšnosacījumu, ka tiek izpildīti zināmi nosacījumi. Tas viens ir cilvēktiesība ievērošana, um, zinām, ekonomikas principu, kā arī tiek nodrošināta ilgspējīga ekonomika un pārvaldība. Katru gadu īstenojam padziļinātu novērtējumu, kurā konstatējam, kādu progresu katra no šīm partneru valstīm guvusi saskaņā ar Eiropas kaimiņa attiecības politikas nosacījumiem. Esam sākuši sagatavošanās darbu 2009. gada novērtējumu ziņojumam. Negribu aizteikties priekšā šīm ziņojuma secinājumiem, bet pāris piezīmes par situāciju e, pamatiesību jautājumā un cilvēktiesību jautājumā Azerbaidžanā var izteikt. 2008. gada ziņojumā mēs teicām, un es citēju, Azerbaidžāna ir guvusi progresu uh, tautsēmniecības attīstībā, bet joprojām nav spējusi nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, kā arī pamatbrīvību ievērošanu, demokrātiju un tiesiskumu valstī. Kopš tā laika, diemžēl, esam redzējuši atsevišķus negatīvus attīstības punktus, ne, ne, ne, nepamatots pārmaiņas konstitūcijā, konstitūcijā atsevišķus pārliecīgs pilnvars varas iestādēm un ierādņiem e, un tam līdzīgi. Šī negatīvā regres, šī regresija ir saistīta arī ar cilvēktiesību aktivistu vajāšanu. Žurnālisti tiešām likt cietumā ir arī tālāk ierobežot plašsaziņas līdzekļu brīvību. Eiropas Savienība ir īstenojusi dažādus kontaktus, lai šos jautājumus pieminētu visās uh, sarunu līmeņos un turpinās to darīt. Tajā pašā laikā komisija mobilizē arī plašu uh, instrumentu klāstu, lai palīdzētu Azerbaidžānai izpildīt jaunā nolīguma nosacījums. Izmantojam palīdzību. Uh, kaimiņattiecību politikas ietvaros mēs piedar, piešķiram arī mētiecīgu palīdzību institūciju veidošanas programmas ietvaros. Tajā iekļaut ļoti svarīgi elementi, kas saistīti ar tiesiskumu stiprināšanu un tieslietu iestāžu neatkarības nodrošināšanu. Azerbaidžāna gūs labumu arī no palīdzības, kas tiek piešķirta Eiropas Savienības demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu ietvaros. Un visbeidzot pastāv arī pašreizējais partnerības un sadarbības nolīgums, un te tiek ieteikts izveidot apakškomiteju, kuras galvenais mērķis būtu strādāt pie tiesiskuma, cilvēktiesībām un pamatbrīvības jautājumiem. Šai, šāda komitejas izveidošana būs vēl viens būtisks solis ceļā uz mūsu vēsts nodošanu šai valstī. Lielas paldies komisāram Sametskim. Līdz ar to debates ir beigušās un mums ir jābalso saskaņā ar darba kārtību. Mums ir seši rezolūcijas priekšlikumi par Ugandu, par uh, homoseksualitātes aizliegumu likumos, Mums ir kopīgais rezolūcijas priekšlikums, ko ir iesniegušas sešas politiskās grupas un kas tādēļ aizstāja pārējos rezolūciju priekšlikumus. Balsosim par sesto punktu. Orģinālajā tekstā.